Guten Nachmittag. Labu pēcpusdienu, kolēģis un kolēģi. Es ieteiktu, ka mēs ķertos klāt pie septītā darba kārtības punkta. Tā kā Krista draugos vēl nav klāt. Viņa tomēr laikam ir. Vienmēr nepareiz informācija tiek nodot tālāk. Ja, äh, dann aber die Frage, gute Liebe. Eh, Godavie, vai tev ir kāds uh, eh, eh, brītiņš laika, lai mēs varētu par Predu runāt vispirms? Labi, tad Preda, varbūt, ja viņam būtu ātrāk jāiet projām, laikam viņam ir jāiet ātrāk projām. Tādā gadījumā mēs varam apmainīt vietām. Gribētu pajautāt, uh, vienkārši konstatēt, ka mēs uh, pārējiem tagad pie pārējiem pie izlēmas progresa ziņojuma 2011. gadam. Ievadu mums dos uh, referents Kristiāns Dāns Preda. Lūdzu. Domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar to, ka pateicos visiem saviem kolēģiem par izrādīto interesi. Mm mums jau ir notikusi pirmā diskusija par Islandi, un deputāti par to izrādīja lielu interesi un iesniedza 62 grozījumus. Balstoties uz tiem, esmu sagatavojis piecus kompromisu grozījumus. Pirmais kompromiss ir par ceturto punktu par uh, konstitucionālo reformu, kas uh, šobrīd notiek Islandē. Tālāk ir kompromisa grozījums par devīto punktu sākotnējā rezolūcijā, kur ir uh, runa par politisko šķelšanos gan valdībā, gan uh, vispār partiju vidū attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Un arī politisko partiju iekšienē ir konstatējumi šādu šķelšanās. Nākošais kompromisa grozījums ir par 12. punktu, uh, un tur ir runa par Īslandes attiecībām ar Eiropas Savienību un Eiropas vienoto ekonomisko telpu. Nākošais kompromiss ir par 13. punktu, kur ir runa par tām reformām, kas Islandē jāveic, lai izpildītu iestāšanās kritērijus. Un uh, it īpaši šeit ir domāts uh, tās, ka ir jālikvidē protekcionisms virknē ekonomika politikas jomu. Un pēdējais kompromiss ir par 20. punktu, uh, kurā ir runa par pašreizējo stāvokli iestāšanās procesā, ka Islandē ir jāizpild nosacījumi, lai varētu atvērt un slēgt vairākas sarunu sadaļas. Uh, bet jāsaka, ka daudzus grozījumus var atbalstīt, tie palīdz uzlabot uh, ziņojumu, bet, diemžēl, nevaru atbalstīt Madenas kunga grozījumus, kurš ierosina tūlīt pārtraukt iestāšanās sarunas. Šobrīd sabiedriskās domas pētījumi Islandē liecina, ka vairākums iedzīvotāju atbalsta sarunu turpināšanu, un arī mums vajadzētu šādu nostāju atbalstīt. Proti, ka sarunām ir jāturpinās. Kad pašreizējā valdība turklāt ir paziņojusi par nodomu atvērt un slēgt visas sarunas sadaļas Dānijas prezidentūras laikā. Es, mēs atbalstu arī to, ka sociālistu grupa ieceļ jaunu ēnu referenti, un tas ir mans kolēģis un draugs Pancerikungs. Liels paldies! Sirsnieks, paldies, Pancerikungs! Grazie! <clears throat> Paldies. Es aizstāju kolēģi, kurš šobrīd ir aizņemts uh, un nevar piedalīties sanāksmē. Pateicos Predeskungam par ļoti līdzsvaroto ziņojumu un par to, ka viņš kompromisa grozījumos ir iestrādājis arī sociālistu un demokrātu grupas nostāju, it īpaši attiecībā uz to, kāda stratēģija būtu jāīsteno, lai varētu nodrošināt piekļuvi Eiropas ekonomiskai telpai un stiprinātu ekonomisko sakaru starp Islandi un Eiropas Savienību un lai tiktu izpildīts Eiropas uh, ekonomiskās telpas uh, uh, prasības. Predes kungs ir tiešām lieliski pastrādājis, un es domāju, ka mūsu sadarbība arī turpmāk būs ļoti veiksmīga, un tā rezultātā šis uh, ziņojums uh, gūs lielu atbalstu parlamentā un arī. Ja kāds vēl uh, grib pieteikties vai runāt uh, kolēģim Pancēri kungam, es pats gribēju vēl teikt, ka es uh, uh pirms pāris dienām biju pārstāvis no Islandes un uh, Atsimedzot, nav tomēr uh, iedzīvotāji vairākums uh, turpināt sarunas, un uh, pat labi izskatās, ka ir kādi 37%. Kādi argumenti pastāv tur, kā mēs tam varētu palīdzēt, lai būtu vairākums iedzīvotāju, kas to atbalstītu, un kur jūs saskatāt galvenās problēmas Eiropas jautājumā, vai tā ir zilsaimniecība, vai kur to var darīt, lai panāktu tādu kontekstu, kas sniegtu atbalstu. Un uh, eh, ir jau arī tā, ka mēs divreiz ar Norvēģiju veiksmīgi bijām reizē vienojušies, un nu, tad Norvēģija teica nē. Un uh, lai nebūtu arī tagad tā, ka pēkšņi būtu nē, uh, ja būtu referendums. Es, uh, man ļoti neinteresē, kā jūs vērtējat šo situāciju. Jā, būs dažādu. Hm? Referenta kungs lūdzu. Da, mulțumesc pentru comentariu. Jā, liels paldies par šiem komentāriem, ko izteica pants Erīkungs, un arī paldies par uzdoto jautājumu. Uh, tas, uh, kādēļ um, Islandē pastāv opozīcija dalībā Eiropas Savienībā, balstās uz vairākiem iemesliem. Ir gan vēsturiski uh, iemesli, tāda pašpietiekamības sajūta pastāv šai valstī un pat vēlme izolēties. No otras puses savukārt ir arī uh, tāds uh, iemesls, kas uh, ne, nesniedz pārāk senā vēsture. Galvenais uh, ie, arguments par labu Īslandes iestājai Eiropas Savienībā bija Īslandes valūtas uh, vājums uh, pret eiro, kad uh, sākās sarunas par iestāju Eiropas Savienībā, galvenais uh, iemesls bija tas, ka eiro ir ļoti stiprs salīdzinājumā ar Īslandes uh, valdību uh, valūtu, bet pēdējo mēnešu laikā eirozona ir nonākusi grūtībās un līdz ar to šī argumenta ietekme ievērojami ir mazinājusies. Tā pašā laikā ka nav citu argumentu, kas uh, būtu par labu Īslāns iestāja Eiropas Savienībā, un tādēļ uh, ļoti spēcīgi ir uh, šie vēsturiskie argumenti, ka Īslanda var saglabāt savu uh, situāciju, būt uh, Schengen zonā, bet tai pašā laikā saglabāt pilnu suverenitāti. Un uh, pēdējo mēnešu norises Eiropas Savienībā ir uh, vainājušas arguments par labu vienotai valūtai, kas uh, nāktu par labu Īslandes integrācija Eiropas Savienībā, bet tagad situācija ir mainījusies. Paldies! 6. februārī būs uh, balsojums. Mm? Vēl kāds vēlas izteikties? Anna. Paldies priekšsēdētāji, mans kolēģis Pansēri ir eh, ēnu referents mūsu grupai šajā jautājumā. Viņš jau pateicību izteica un atbalstīja mūsu viedokli, bet es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu kādas debates šobrīd notiek Islandē par izaicinājumiem arktiskajās teritorijās, un vai tas varbūt būtu arguments par labu Islandes dalību Eiropas Savienībā? Andrikienes kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentam Kristiānam Prēdam par ļoti uh, labi sagatavoto līdzsvaroto ziņojumu. Es uh, piedalījos mūsu komitejas uh, braucienā uz Islandiju, ja nekļūdos, oktobrī, un izrādījās, ka Islandē tikai sociāla demokrāta partija, kas ir valdības koalīcijā, iestājas par uh, iestāju Eiropas Savienībā, bet zaļie, neatkarības pro, partija, progresīvā partija un partija, kas saucās kustība, un tās visas ir opozīcijā šobrīd. Šajās partijās ir iekšēja šķelšanās uh, attiecībā uz valsts dalību Eiropas Savienībā. Un viņi uzskata, ir daudzi tādi, kas uzskata, ka vajadzētu šo pieteikumu atsaukt patiesībā. Manuprāt, šīs iestājas process uh, tiek izmantots kā arguments iekšējās politiskās debatēs, un tas patiesībā novājina Islandes pozīcijas sarunu procesā. Uh, un rada tādu kā rezignāciju parlamentā. Tādēļ es iesniedzu savu grozījumu. Uh, manuprāt, ir svarīgi norādīt, ka 31. decembrī pagājušā gadā tika pārveidota uh, Islandes valdība, un tādēļ uh, tas varētu rosināt lielāku apņēmību vest sarunas Uh, par iestāšanos Eiropas Savienībā un būtu varbūt arī mazāk šķelšanās jūtam politika, politiskajos spēkos. Tāpat ļoti svarīgi ir nodrošināt uh, pilnīgu informāciju, un tādēļ ir apsveicams tas fakts, ka Īslandē beidzot ir atvērts Eiropas Savienības informācijas centrs, kas sniedz visu nepieciešamo informāciju Īslandes pilsoņiem par to, ko valstī nozīmēs iestāja Eiropas Savienībā un visi ar to saistītie jautājumi. Paldies! Šauca kungs! Paldies priekšsēdētāji! Arī es vēlos uh, referentam sirsnīgi pateikties par konstruktīvo pieeju, ko viņš ir izvēlējies šim ziņojumam, un es domāju, ka tas atspoguļo konstruktīvo garu, kas uh, parādījās arī sarunu uh, procesā par Islandes iestāšanos Eiropas Savienībā. Es gribētu norādīt uz vienu aspektu, ko pieminēja arī grozījumā, proti, proti, ka beigās, sarunu beigās Protams, ka Islandes iedzīvotāji neietekmējoties no dažādām nostājām, ko pārstāv viena vai otra grupa par vai pretiestāšanos referendumā, izteiks savu nostāju un balsos par to. Līdz ar to tam būs patiešām paties atbalsts Islands iestāšanās Eiropas Savienībā vai arī pret to, ar to skepsi, ko varbūt pārstāva daļa no Islandes iedzīvotājiem pretiestāšanos. Šis balsojuma process, šis referendums, manuprāt, izteiks arī to dziļo saturu un dziļo skatījumu, ko Islandes iedzīvotāji sniedz un var sniegt iestāties Eiropas Savienībā, kā iegūtiem demokrātijā. Es domāju, ka ir pēdējais pienācis laiks šo demokrātisko izpausmes brīvību ieviest vispār iestāšanās procesā, lai varētu padziļināt uh, Eiropas Savienības integrācijas procesu. Paldies! Van Bālenkungs. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu kas uh, palīdzēja mums visiem, un ēnu uh, referenti arī to novērtē. Uh, attiecībā uz Islānu mums vajadzētu skaidri pateikt, ka uh, pienākumi uh, saglabājas. Tas nozīmē, ka, manuprāt, šķiet, ka, lai iestātos Eiropas Savienībā, uh, Islandai ir uh, jāizpilda EFTA uh, kodeks. Paldies! Eh, Prēda. Prēdas kungs. Mulțumesc. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģiem par komentāriem, par uzdotajiem jautājumiem. Īsumā gribētu atbildēt komežas kundzei. Kad norāda, ka Īslandē Eiropas Savienības iesaistīšanās eh, Arktikas eh, problemātikā tiek galvenokārt uzlūkota pozitīvi. Kāpēc tā saku? <clears throat> Šobrīd Krievija, eh, ASV un Norvēģija cenšas ignorēt Islandi, ignorēt um, vairākas mazās valsts tādas kā Islanda. Bet uh, mūsu nostāja Islanda uztver pozitīvi jo, viņuprāt, eh, tā nostāda pašu Islandiju labākā pozīcijā. No otras puses, mums nevajadzētu aizmirst, ka eh, iestāšanās oponentu vidū pastāv doma, ka Eiropas Savienība gribētu eh, integrēt Īslandi tikai un vienīgi, lai iegūtu pozitīvu, veiksmīgu nostāju Arktikas jautājumos. Viņi uzskata, ka Eiropas Savienībā ir kāda slēptā darba kārtība, kā iegūt labākas pozīcijas arktiskajā dialogā. Nu, lūk, tādas ir monētas divas puses. Atbildiet to uz Andrikienas kundzes jautājumiem. Izmaiņas, kas notikušas Islandes valdībā, nav mainījušas galveno nostāju, ka eh, pārunas jāturpina. Līdz ar izmaiņām Islandas eh, valdībā eh, ir mainījusies arī izpildu komanda. Un iestāšanās pretiniekiem ir kļuvis par vienu cilvēku mazāk, jo Vienesona eh, kungs, kas bija viens no visdedzīgākajiem pretiniekiem tam, lai Īslanda iestātos Eiropas Savienībā, vairs valdībā nav. Līdz ar to es uzskatu, ka valdības tālākā nostāja sagadā, sagaidāma, ka būs konsekventāk nākotnē. Tātad atbildot Šalts kungam, pirmkārt es gribētu jums atgādināt, ka, kad Islanda nolēma pieteikties Eiropas Savienības dalībai, tika nolemts, ka saruna beigās būs jānotur referendums. Par to lēmums jau ir ticis pieņemts. Un, ja viss iet kā plānots, tad procesa beigās referendums tiešām tiks sasaukts. Islandiešiem būs iespēja paust savu viedokli. Diskusijās par Islandi šeit un tagad Eiropas satieksme ir diezgan objektīva. Cenšamies uzklausīt gan tos, kas izsakās par gan pret Īslandes iestāšanos Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, atbildot Van Bālen kungam par šo aizseivu, es gribētu atgādināt, ka Islandes valdība jau ir samaksājusi trešdaļu parāda um, Eh, apvienotās karalists eh, un eh, Nīderlandes valdībām. Un savukārt par EFTA lēmumu Islandē pastāv liela vienprātība šajā jautājumā. Valdība atbalsta man Bālenkungu minēto aspektu. Visbeidzot, pirms beidz uzstāties, es gribētu jūs uzaicināt uz izstādes atvēršanu uh, Eh, kas notiek um, šeit, eh, Eiropas parlamentā ēkā, to sauc Fabulous eh, Island, Iceland, moderni uh, Islandes mākslinieki izstādīs uh, savus darbus izstādē, ko rītdien pussešos atver šeit. Uh, un tā būs lieliski iespēja iepazīties ar šo Eiropas Savienības kandidātu valsti. Un, eh, kā jau norādīju, viss saruna aspekts paredzēts izstīt līdz Dānijas prezidentūras beigām. Paldies! Sirsnieks paldies par ziņojumu, un eh, mēs eh, pārējos grozījumus varēsim pārunāt, kad būs izstāde izstādes laikā. Tagad mēs varam iet atpakaļ pie sastā darba kārtības punkta. Gribētu dot vārdu Kristē Ravā, lai viņi sniegtu ievadu par tematu tirdzniecības pārmaiņu veicināšanu Eiropas Savienības tirdzniecības un iegūtiem stratēģiju vidusjūras dienvidu reģionu pēc Arābu valstu atmodas revolūcijām. Tas ir atzinums, ko sagatavojam tirdzniecības komitejai. Un viņas, domāju, viņi arī uzklausīja arī Kristuravā. Tā kā ziņojuma tāda kopīga tendence jau ir viņai tagad tiek dots vārds. Liels paldies priekšsēdētā cienījamais kolēģi. Saka Kristā Dravās kundze. Jā, arābu pavasaris ir tāda jauna iespēja šajās valstīs, un mēs kā Eiropas Savienība mums ir politiska atbildība, un tam ir jābūt ne tikai tukšiem vārdiem, bet arī patiešām kaut kam reālam. Uh, Attiecīgi Tirzniecības komiteja ir sagatavojusi iniciatīvas ziņojumu, proti tirzniecību pārmaiņām, un tas eh, pamato tos centienus veidot un liberalizēt eh, tirniecību ar Arābu valstīm, uzlabot klimatu investīcijām. Pamat eh, izteikums manā atzinumā ārlietu komitejai ir to, ka ir jāuzsver un jāprasa demokrātisko pamatprincipu ievērošana arābu pavasara valstīs. Reliģijas brīvība, ticības brīvība, apziņas brīvība. Manuprāt, tās ir pamatvērtības, universāls vērtības. Tas iekļās arī prasīja pārējais valdībai pēc iespējas ātrāk nodrošināt mierīgu pārēju uz patiesu demokrātiju. Tas ir arī aicinājums valsts iestādēm atsevišķās valstīs nodrošināt uh, iedzīvotāju tiesības, riekot mierīgas demonstrācijas un uh, atteikties no jebkāda veida represijām, kas saistīts ar vārdarbību. Mums ir uh, jāapzinās, kāda ir nozīme brīvām vēlēšanām demokrātiskas sabiedrības veidošanā. politiskā stabilitāte nav vienkārši dota. Politiskā stabilitāte bieži vien tiek arī veicināta tādā veidā, ka tiek sasniegts ekonomiskā labklājība, ka tiek panākta izaugsme šajos reģionos. Attiecīgi es arī domāju, ka mums ir jārada priekšnosacījumi, lai mēs investētu, lai mēs tur radītu ilgspējīgu izaugsmi. Lai īstenot šo mērķi, ir pirmie pasākumi un iniciatīvas, kā jau esošā programma, kas ir jāatbalsta, tā ir jāpaplašinas, šīs programmas, kas jau ir, bet tās arī ir labi jākoordinē. Gribētu teikt īpaši paldies dažiem kolēģiem, kas sagatavojuši grozījumus tieši, kas attiecas uz koordinācijas pienākumu. ir komisijas paziņojums un augstās pārstāvis paziņojums ar nosaukumu jauna atbilde eh, jaunām kaimiņa attiecībām. Protams, tas ir aicinājums Eiropas ārlietu arējās darbības dienestam precīzi izklāstīt, kā pamatprincipi, kā savstarpējā atskaites sistēma, kā nosacījumi arvien vairāk eh, īstenojas praksē. Tad ir arī darba grupas iniciatīva Eiropas Savienība Tunisija. Tur ir runa par labāku Eiropas Savienības un starptautiskā atbalsta koordināciju šajā valstī. Manuprāt, īpaši svarīgi, un to būtu vērts arī palielināt, ir uh, stiprināt Eiropas Savienības lomu kā investoru lomu. Mēs uh, pašlaik diskutējam par pārēju tiešo investoru aizsardzībai un to pārcēšanas no dalībās līmeņa uz Eiropas līmeni. Un tas būtu arī darba lauks Eiropas Savienībā nākotnē. Mums ir arī jāpiesaka cīņa korupcijai visās līmeņos. Mums jāatbalsta šī cīņa arī tirniecības un uh, ekonomiskās sadarbības ietvaros ar šīm valstīm. Ir 17 grozījumi iesniegti, un paldies par konstruktīvo sadarbību. Es esmu jau iesniegus vairākus kompromisu priekšlikumus, jau esmu saņēmus arī dažas norādes, ka kolēģi tiem piekrīt, bet eh, es eh, ar katru no kolēģiem vēl konkrēti runāšu, lai tekstu pabeigtu līdz galam. Sirsnieks, paldies jums par sadarbību. Paldies, kolēģi! ir vesā eh, virkni, kas pieteikušies runāt. Vispirms Romēro kundze. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu nedaudz pakomentēt šo pašiniciatīvas ziņojumu. Manuprāt, ja gribam, lai ziņojums nākotnē eh, atstātu kādu iespaidu, un ja mēs tiešām gribam izveidot brīvas tirsniecības zonu eh, vidusjūras eh, dienvidu valstīs, kas ir Barcelonas konferencē paustā doma, tad mums ir jāatceras, ka gribējām to panākt jau līdz 2010. gadam, bet tas vēl nav realizējies. Nu, te, protams, šajā kontekstā jāņem vērā arābu pavasaris un notikušās izmaiņas mūsu attiecībās ar skartajām valstīm. Ja gribam izveidot brīvas tirsniecības zonu, eh, nu, eh, pirms to ieviešam jāveic eh, ietekmes izvērtējums. Jāraugās uz valstīm uz dienvidiem no Eiropas, kurās ir lauksaimniecība un jāraugās, kā tā E, ietekmēs lauksaimniecību Eiropā. E, piemēram, Andalūziju, e, kas atrodas pašos dienvidos, ietekmēs noteikti šādu no, nolīgumu. Tas pats attiektos uz, uz Francijas dienvidiem, uz Itāliju, uz Grieķiju. Dienvidu Eiropas produkti ir konkrētspējīgi, bet tie, tiem ir sezonāla daba. Un mums noteikti vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu, lai saprastu, kā mūsu lauksaimniecība ietekmēs eh, lauksaimniecību otrā vidusjūras pusē, ja izveidosim brīvas tirsniecības zonas. Ja Atcerēsimies, kā Francija gribēja ilgu pārejas periodu lauksaimniecības eh, produktiem eh, Spānijā. Un eh, visā šai laikā Spānijas produkti tika apstādināti uz Francijas eh, robežas eh, pārejas posmā. Mums jāskatās nevienas lauksaimniecība, bet arī uz citām jomām, kā varētu Eiropas Savienības brīvas tirzniecības zonas ietekmēt šīs dažādās nozares viņu valstīs. Atsevišķās valstīs kurās pastāv tradicionālā lauksaimniecība, varētu rasties sarešķījumi. Uzskatu, ka būtu jānosprauž pārejas posms, bez kura mēs varētu negatīvi ietekmēt eh, eh, valstis uz dienvidiem no vidusjūras, kā arī to iedzīvotāju nostāju pret Eiropas Savienību it īpaši attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, jo lauksaimniecība šajās valstīs ir daudz ievainojamākā situācijā kā mūsu lauksaimniecība. Jāapzinās, ka varētu rasties problēmas. Eh, paldies! Paldies, Šēklis kundze! Eh. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, jo mūsu eh, ēnu uh, referents Ernes kungs nevarēja ierasties. Uh, Bet es uzskatu, ka sadarbība ar referentu bijusi ir laba un auglīga, un mūsu grupa var pieņemt kompromisa grozījumus. Gribam tikai uzdot jautājumu, vai varētu arī trešajam kompromisam pievienot to, kas Arnerza kungs uzsver, kā ir eh, ievērojama sinerģija starp eh, ieguldījumiem, kas pieminēta 12. grozījumā. Es gan negribu nolasīt visu šo tekstu. Uh, Bet eh, katrā ziņā gribēju atgādāt par Sarnes kunga nostāju. Paldies. Maija. Maija kungs. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecer a la señora Kisthout Robol. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties uh, referentei par uh, ziņojumu. Uzskatu, ka uh, tā viens no galvenajiem pozitīvajiem aspektiem ir fakts, ka Kvisthūds eh, Rovals kundze aicina eh, iedzīvotājus miermīlīgi protestēt eh, un valdību neapspiest šos protestus. Tāpat viņa aicina uz lielāku reliģisko preses un izteikšanās brīvību šais valstīs, kas ir, kas sakrīt ar Eštons kundzes aizstāvēto kaimiņu valstu attiecību mm, politiku. Tāpat Um, ziņotāju uh, aicina uh, lielākas uh, tiesības reģioniem un liel, piešķirt lielāku ekonomisko tiesību piešķiršanu iedzīvotājiem. Ir jāraugās, kā ietekme būs uz cenām, ja tiks izveidota uh, ekonomiskās uh, zonas ar Eiropas Savienību. Mums ir jāļauj šīm valstīm uh, arī nākotnē uh, ar mums um, konkurēt godīgi. Ziņotā norāda, ka um, šo valsts iedzīvotājiem ir jāgarantē tiesības un tiesību ievērošana. Pēc arābu pavasara esam koncentrējušies uz otro pantu asociācijas nolīgumos ar šīm valstīm. Pēc arābu revolūcijām Eiropas Savienība paturēja eh, nolī, eh, sadarbības eh, nolīgums ar Ēģipti, kurā vēl Mubaraka laikā tika izstrādāts šis nolīgums. Mums vajadzētu tos pārlasīt attiecībā uz cilvēktiesībām un strādniektiesībām. Sì, molto brevemente. <clears throat> È un buon progetto di parere. Ci sono due questioni che io credo dovrebbero essere. Jā, pavisam īsi. Es uzskatu, ka šis pašiniciatīvas ziņojums ir eh, ļoti labs, bet eh, vajadzētu divas tēmas tajā papētīt vēl detalizētāk. Pirmkārt, uzskatu, ka mums vajadzētu norādīt, ka reģionālās integrācijas process ir jāpanāk un jāstiprina šajās valstīs, un tas ir vitāli svarīgi. Pretējā gadījumā veiksmīga attīstība netiks panākt. Paturpinot iepriekšējā kolēģa teikto, mums ir tiešām jāveic izvērtējums attiecībā uz brīvās tirzniecības zonas ieviešanu un tā, tā iespējamo ietekmi abās vidusjūras pusēs. Paldies! Jā, ar laki. Ar laki. Ar laki. Thank you. Paldies. Es esmu ēnu referents no sociālistiem un demokrātiem. Mēs atbalstām šo atzinumu. Gribētu tikai uzsvērt domas, kuras pieminēja jau arī iepriekšējie runātāji. Fakts, ka esam eh, Eiropas Savienībā pamatīgi aizkavējušies izstrādājot ticamu stratēģiju valstīm, kurās notika tā saucamais arābu pavasars. Gadu vēlāk esam nonākuši tikai pie um, kaudzes ar idejām. Ir daudz dokumentu, daudz vārdu, bet maz atbilžu uz konkrētiem un steidzam risināmiem jautājumiem. Uz jautājumiem, ko kolēģi jau pieminēja. Kādu veidu attīstību mēs gribam veicināt šais valstīs? Kā atrisināsim problēmu ar to, ka uh, konkurence uh, ar uh, dienvidu eh, valstīm notiks, kāda veida lauksaimniecība, kāda veida zivsaimniecība mēs gribam atbalstīt, ņemot vērā um, milzīgo nozvejas apjomu visā vidusjūras teritorijā. Kā mēs varam izvairīties no liekas eh, konkurences radīšanas ar šīm valstīm, tad, pēc tam, kad tās būs nostājušās uz attīstības ceļa? Ja šīs problēmas nerisināsim, Tad eh, paliksim tādā pat nostājā kā iepriekš, ka eh, mūsu mm, mērķi ir eh, cēli, bet konkrētas rīcības nesako. Gadu pēc arābu pavasara mēs joprojām aicinām komiteju izstrādāt stratēģijas investīcijām, vadlīnijām un tam līdzīgi. Nu, protams, vārdos tas viss izklausās ļoti labi, bet tagad es domāju, ka mums vajadzētu ķerties pie darbiem rīkoties konkrētāk, skaidrāk saprast, ko gribam panākt. Pirms sešiem mēnešiem izskanēja daudz domas par to, kā mobilizēt resursus. Runājam par Māršala eh, plānu eh, Āfrikai un tuvajiem austrumiem, mēs runājam par um, līdzekļu uh, konficēšanu no agrākajām tirānijām, ko varētu izmantot attīstībai un tā tālāk, bet uh, nevaru konstatēt, ka īpaši daudz no šīm dodām būtu realizējušās. Uh, Un bieži vien šķiet, ka mēs pat eh, nesparam soļus uz priekšu, bet drīzāk atpakaļ. Nestoties uz to ziņojumu, mēs um, atzinumu mēs atbalstām, esam iesnieguši dažus grozījumus, bet eh, neiebilstam pēc būtības. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Liels paldies, Kreislertorf kungs, lūdzu. Jā, pozicīni. Jā, priekšādādā, paldies. Vēlos uh, referentē teikt sirsnīgi paldies. Es domāju, mums ir obligāti nepieciešams. Uh, ka mēs Eiropas Savienībā tagad vienkārši tā pateikšu, sāksim uzņemt apgriezienus un atbalstīt šīs valstis. Revolūcija procesi, tiem vienmēr ir zinām saudabība, proti, ka tikai pēc tam, kad šie procesi ir beigušies, kļūst zināms, kā tā varētu būt attīstība šajās valstīs. Problēma ir tāda, ka, piemēram, ja mēs paraugāmies, kā sabruka padomu savienība, kā dalība valstis tagad Eiropas Savienībā, sākot no Polijas līdz Bulgārijai, uh, ar vien ar vairāk cīnās, un ir pagājuši 20 gadi, īstenībā 22 gadi. Tas ilgst, un laiks velkas. Es pilnīgi saprotu, ka mums ir jābūt ietekmes novērtējumam, bet gribētu iet arī sekojošo. Ja mēs ātri nerīkosimies daudzās jomās, un tā ir kā tāda vācu vārdu spēle, tad mēs vairāk nevarēsim novērtēt sekas. Mēs šeit, piemēram, runājam par lauksaimniecību esmu 17 pusgadu šajā parlamentā un strādāju pie lauksaimniecības policijas. 60. Eh, gadiem Siko Maršalda plāns, mēs esam attīstījuši protekcionismu lauksaimniecības politikā. Tas ir kaut kāda kā sensācija. Daudz, kas ir uzlabojies, tas sākās ar Francu Fišleru, uh, Eh, šī reforma bija absolūta, absolūta izgāšanās. Mansfeld eh, eh, reformas bija absolūta izgāšanās. Dažas valsts to atbalstīja. Ja es paraugos, kāda monokultūra ir Spānijā līdz Sevijai, kā tur tikai olīva lauka vien ir, tad man sanāk asaras acīs, tur gan izvēna kā cita nav. Nevajadzētu sev šeit aizvērt acis, un ja jūs lidojat ar lidmašīnu, tur nekā neredzat, izņemot siltumnīcas. Tā taču nav nekāda lauksāmniecība. Tas ir vienkārši homemade Spānijā. Un tas vienkārši nav tikai vienīgi Eiropas Savienība pie tā vainīga. Gribētu uh, aicināt, lai mēs lauksamasies uh, sektoru šajās valstīs tiešām attīstītu, ja ir jānodrošina pārtika šajos reģionos. Un mums vajadzētu pārdomāt, kādā veidā mēs lūdzu varētu varbūt klusāk netraucēt runāt. Varbūt vajadzētu paraudzīties, kā mēs mūsu lauksaimniecības eksportu šiem valstīm varētu veidot struktūrēt un no viņiem arī kaut ko pirktu, jo viņiem būs vajadzīga nauda. Tā ir tāda sena lieta attīstības politikā, lai viņi savas tehnoloģiskās attīstību arī varētu samaksāt. Ja mēs eh, pirms pāris gadiem biju Ēģiptē un arī citās valstīs, tās, kas tās pazīst, tie arī zina, cik tur bīstam eksplozīva ir situācija iedzīvotāju vidū. Nav jau jāstaigā vienkārši ar piramīdām vai iet eh, kairē uz Nacionālo muzeju vai Tahirī laukumā tikai eh, mātra karo, bet tiešām mēs braukt uz apvidiem, kur dzīvo nabadzīgi cilvēki. Mums ir jāievieš reforma lauksnes politikā, arī ziemstanācijas politikā, to mēs tagad darām, un es ceru, ka mēs sniegsim iegotījumu, bet padomāsim arī par šo atklāto migrāciju, lai cilvēki arī pie mums, mums ir milzīgi problēmas Eiropas Savienībā, nevajadzētu aizvērt acis. Uh, Bet mēs jau nevaram teikt, mēs neko nedarīsim, mēs pašiem pietiekam daudz problēmu. Citādi šīs problēmas atnāks pie mums, un tādā gadījumā lieta kļūs arvien jautrāka. Un eh, es arī eh, atbalstu Kristohodas Ravalas kundzes eh, pieeju, un ja mēs tā, tā ātri nerīkojamies, tad mēs patiešām nevarēsim šeit uh, veikt nekādu ietekmes novērtējumu. Paldies, uh, un tagad Gomes kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Uh, Vairāki mūsu grupas kolēģi arī eh, ēnu referents to starpā norādīja uz eh, ļoti būtiskiem elementiem un pateicās referentē par eh, veikto darbu. Es gribēju arī uzsvērt to, kas jau te izskanēja, ka mūsu uh, parlamentam būtu jāpieprasa padziļināts pētījums par uh, šo nolīgumu ietekmi ne tikai uz lauksaimniecību, uz zvejniecību, rūpniecību un citām jomām. Jo šeit ir milzīgs potenciāls, kas varētu dot gan labumu, gan arī izraisīt potenciālus konfliktus. Viens no iemesliem būtu uh, enerģētiku. Šeit ir runa ne tikai par um, saules enerģiju, gāzi, bet arī par, par atjaunojamiem enerģijas avotiem, par Eiropas un Ziemeļu Āfrikas sasaist šajā jomā, bet uh, šajā pētījumā šī joma noteikti būtu jāizvērtē. Un uh, es domāju, ka mūsu komitejai šis uh, jautājums būtu jāuzsver. Nākošais elements ir tiesiskums. Demokrātija un tiesiskums iet roku rokā. Mēs nevaram domāt par investīcijām pievilcīgu vidi, ja nepastāv valstī tiesiskā kārtība. Un es domāju, ka arī par to mums jārunā. Es saprotu, kā mūsu referente šeit runā par to, ka ar maz, mazāku mazāk iejaukties, bet tai pašā laikā ir jāpanāk, lai mūsu, pret mūsu institūcijām izturas nopietni, un mums ir jāskatās, vai visi šie principi tiešām tiek īstenoti dzīvē, kas uh, ir noteikti. Un treškārt, es domāju, ka būtu kaut kur jāpiemin arī sieviešu loma uh, ražošanā. Jo tas tiešām ir uh, tāds kā lakmus papīriņš. Uh, šīm kaimiņu valstīm, vai tās spēj izmantot sieviešu talantus, uh, sieviešu ieguldījumu, un bieži vien uh, šis potenciāls tiek izniekots. Šajās uh, sabiedrībās sieviešu integrācija politiskajā un ekonomiskajā dzīvē būs tiešām tas pārbaudas akmens, kas parādīs, vai notiks paties pārējais demokrātija vai nē. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer en primer lugar la. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos uh, norādīt, kā augstu vērtēju referents sagatavoto dokumentu. Un arī pateicos viņai par to, ka ir ņemti vērā visi iesniegtie grozījumi. Arī pats esmu iesniedzis virkni grozījumu. Mums notika arī viedokļu apmaiņas saraksti pa e-pastu, un es pateicos referentē, ka viņi tiešām ņēmos vērā manus uh, grozījumus uh, un ka ir iestrādāti um, kompromisu grozījumos. Gomeša skundze norādīja par uh, sadarbību enerģētikas jomā starp Ziemeļāfriku un Eiropu un tās lielo nozīmi. Eh, bet jāatzīst, ka šī tirzniecība skars jau ne tikai lauksaimniecības ražojums un rūpniecības ražojums, bet arī pakalpojumus. Un ja mēs gribam atvērt šo tirgu ar minētām valstīm, tad tas ir jādara pakāpeniski un jāveic arī ietekmes novērtējums. Esmu iesniedzis desmito grozījumu, ceru, ka referente to atbalstīs ja mēs runājam par eksportu un importu, mēs nevaram ļaut visam iet pašplūsmē. Un kā Gomešs kundze to norādīja, ir jādomā par uh, uztura politiku šajās valstīs. Maroka un Tunisiju nedrīkstam aizmirst eksportēt tikai tomātus, bet ja mēs runājam par uh, graudiem, kviešiem, tās importē graudus no ASV un Kanādas. Bet kādēļ šīs valstis, eh, kāpēc tās iepērk graudus, bet neaudzē pašas uz vietas un kādēļ tām ir tik šaura specializācija lauksaimniecībā? Varbūt šo situāciju vajadzētu mainīt. Eh, runājot par mono kultūru Andalūzijā un olīvkokiem. Es tur neko ļaunu nesaskatu, tie ir ļoti skaisti. Bet ja mēs gribam sadarboties ar šīm valstīm, mums ir jābūt mm, tiesiskai paļāvībai attiecībā uz investīcijām. Un mums ir jādomā ne tikai par materiāliem ražojumiem, bet arī par pakalpojumiem un sadarbības tai jomā. Un mēs, protams, vēlamies, lai šīs valstis attīstās un uzplaukst. Tagad vārds referentē. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem par šo ļoti konstruktīvo diskusiju. Un varbūt sniegt dažas atbildes tādā kopējā paketē. Vispirms, eh, sākumā gribētu teikt, tas nav ziņojums par brīvās tirniecības noliekumu. Tas nav likumdošanas ziņojums. Tādēļ mēs varam palikt uh, vispārīgāk savos izteikumos. Starp citu, tirniecības nolīgums ar Maroku pagājušajā nedēļā Tirniecības komitejā uh, par to bija pozitīvs balsojums. Es zinu, ka daži kolēģi no vidusjūras valstīm, viņiem tur bija sarežģījumi, bet tas, uh, lai paliek tagad maliņā, es domāju, ka mēs atzinumā šeit mums nevajadzētu pārāk daudz iekļaut. Tā ir pirmā lieta. Otrā. Kā es tekstā uzrakstīju, ka ir jābūt sociāliem standārtiem, ir jābūt sociālajai labklājībai, ka ir jāvirzās uz priekšu, ka ir jārada nosacījumi vides aizsardzībai, tie jārespektē. Mums uh, nevajag likt eh, vidusjūras valstīm izdarīt visas tās kļūdas, ko esam paši veikuši, izdarījuši. Es tomēr domāju, ka mums vajadzētu norādīt uz to, ka, ja demokrātija uh, un tiesiska valsts tur valdītu. Es domāju, ka to teica arī, prasīja arī Gomešas kundze, un tas ir teikts arī manā tekstā. Ja šeit, šajās valstīs valdīs demokrātija un tiesiska valsts, tad mums abām pusēm labumu dos tas, ka mēs sadarbosimies un varēsim tirgoties. Ar citiem vārdiem, lai varētu savstarpēji tirgoties ar uh, pakalpojumiem, uh, enerģiju un citām precēm, un tās ir eksportēt. Kreisler Dörfler kungs, tas, ko jūs teicāt, principā ir palīdzība pašpalīdzībai. Tā ir vienīgā palīdzība, kas darbojas ilgtspējīgi. Tur jums pilnībā piekrītu. Un tad daži kolēģi runāja par pārejas noteikumiem. Tā ir pašsaprotama lieta. Ja mēs konkrēti vedā, vedēsim sarunas par tirniecības noliekumiem. Protams, ka tur būs eh, dažādi pārējais noteikumi un būs arī aizsardzība lauksaimniecības produktiem. Bet eh, tas ir gandrīz vai tāds nemainīgs lielums mūsu Eiropas politikā. Tādēļ šeit šajā tekstā, manuprāt, to īpaši nevajadzētu iekļaut. Šākas kundzes iebildums viņa runāja uh, sarnes, kolēģi sarnes vārdā, tas jau ir iekļauts, jo mums jau bija apmaiņa ar e-pastiem. Tā kā īstenībā tas jau ir izdarīts. Lielas paldies jums par to, ka vēlreiz to atgādinājāt. Pēdējais punkts par sieviešu tiesībām. Un nu, īpaši šeit es jautājumam nepieskāros, bet uh, vienā grozījumā uh, kolēģe Desarlesa kundze ir skaidri teikts, ka pilsoņiem sievietēm un vīriešiem ir jādara tāda, tāda nosacījuma. Es domāju, ka mm, ir pietiekams ar to, ka šeit ir teikts, bet nu, tādu noslēdzošu nostāju es varbūt šeit nesniegšu. Uh, droši vien, ka citiem kolēģiem šeit būs cits viedoklis. Manuprāt, principā šeit varbūt tā ir arī problēma, vai tāda ļoti neliela problēma. Termiņš grozījumiem jau ir pagājis, un nebija iespēja šeit ziņojumu kā ziņojumu prezentēt bez grozījumiem, un cik man zināms, par šo atzinumu bāzos nākamā pirmdien. Tādēļ es priekšēdētājiem viņa viedumā lūgtu izteikt priekšlikumu, kā rīkoties. Es varētu iedomāties, ka varbūt, ja jūs vēlaties vēl kaut ko grozīt un atsūtīt man rakstiski, ka to varētu kā mutisku grozējumu šeit iekļaut jo parasti parlamentā ir tā, ka nav nekādu citu iespēju tik eh, īsā termiņā kaut ko vēl darīt. Bet es lūgtu jūsu atbalstu un konsultāciju. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnieks, paldies! Referents kundze, mēs 6. februārī balsosim. Un eh, jūs varat arī strādāt pie grozījumiem, ja gadījumā būs vēl, tad arī mutiski varēs vēl kaut ko izdarīt ja jūs laicīgi mums atsūt, atsūtīsiet mums informāciju un arī ēnu referentiem, tad, manuprāt, to varēs vēl izdarīt. Sirsnieks, paldies! Tagad mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Eiropas Savienība un Armēnijas asociācijas nolīkums Tomašs Piotrs Paremba ir mūsu referents par šo jautājumu. Tirniecības eh, komiteja arī, bet viņi atteicās no atzinumu sastādīšanas, tā kā pilnīgi brīvs ceļš mums ir. Par Embas kungs tagad jums vārds. Čikuja bardzo, paņi Čuņčonsi. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, es priecājos par to, kā mums tagad ir iespēja Eiropas parlamenta darbu par šo jautājumu uzsākas attiecas asociācijas nolīkumu ar Armēniju. Manuprāt, tas ir nozīmīgs dokuments, mūsu ziņojums. Pagājušos mēnešos es to visās detaļās esmu sagatavojis. Es biju Kalnu Karabahā, Armēnijā, es runāju ar iestādēm, ar prezidentu, ar premjerministru, ar parlamentu priekšsēdētāju, ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, satikos ar viņu pārstāvjiem, visu to izdarīju, lai pēc iespējas labāk sagatavotu šo ziņojumu par tematu situācija Armēnijā un reģionā. Lai šis ziņojums, tāds bija mans mērķis, sniegtu tādu visaptverošu objektīvu pārskatu. Tas, lai būtu ziņojums, kas runātu par patieso situāciju Armēnijā, par sabiedrisko situāciju, politisko situāciju, gribu arī šeit pieminēt reģionālo kopējo kontekstu, lai parūpētos par to, ka šeit Eiropas parlamentā šis ziņojums tiktu pieņemts. Tas būtu labs ieguldījums asociācijas nolīgumā Armēnijā, ko tad Eiropas Savienība varētu parakstīt. Turklāt vēl eh, esmu ņēmis vērā dažādus jautājumus kas Armēnijā virzās labā un pareizā virzienā, savukārt par citiem elementiem, kas uh, prasa vēl uzlabojumus, reformas un uh, grozījumus, es arī esmu pieminējis. Gribētu visiem teikt un apliecināt, ka esmu savu nostāju īstenojis. Es eh, arī priecājos par jūsu viedokļiem un komentāriem, lai šis ziņojums varētu vēl tikt uzlabots. Un pastiprināts ar jūsu nostājām. Kā jau teicu, es apzinos faktu, ka dažādi fakti vēl ir jāuzlabo, dažādas lietas noteikti ir jāpiemēna cīņa pret korupciju, kas ir jāveic vēl stiprāk un efektīvāk. Tādas iepriekšējās iesīkstējušās uh, uh, rīcības tirnesies politikas ir jāmarks attiec uz tieslietām, un tiesnešu neatkarība arī vēl kaut kas ir jādara. Un, manuprāt, arī jāuzlabo ir parlamenta atklātība, parlamenta darbošanās, arī ir jāuzlabo, it īpaši raugoties uz pastāvīgo komiteju iedibināšanu. Gribētu atgādināt arī to, ka daži elementi jau ir ļoti skaidri, ir, ka ir īstenojusi to Armēnijas valdība. Uh, Viņi ir pieņēmušos izaicinājumus savā valstī. Viņi ir mēģinājuši noteikumus eh, pēc iespējas tuvāk pietuvināt mūsu normām un likumiem. Gribētu to pasvērt, tas man ir kļuvis skaidrs, eh, sazinoties ar iestādēm, visi iestāžu pārstāvi ļoti skaidri un ļoti ticami man apliecināja, ka mērķis un Armēnijas kopā virzība ir Eiropa. Viņa vēlas reformēt savu valsti, viņa vēlas risinājumus rast Armēnijai, kas uh, Armēniju virzīt tuvāk Eiropai un Eiropas Savienībai. Tas nozīmē, viņi vēlas, lai Armēnijai būtu stiprāka loma savā reģionā un arī Eiropas Savienībai būtu lielāka loma viņu reģionā. Armēniju patiešām šeit ir viņiem jāsniedz atzinība, viņi jau daudzas sadaļas ir noslēguši. Policijas reformas ir tikušas veiktas, tās ir ļoti tālējošas bijušas. Šajā valstī patiešām ir tā, ka reformu kopīgais skaits un uh, uh, ombudu ierīkošana, tas viss ir jāatzīst. Ar arī mediju plašasnieks līdzekļi ir mainījušies. Un patiešām redzams, ka uh, viņš šai lietai pieiet ļoti nopietni. Vīzu atvieglojumi ir uzsākti. Un uh, ir arī sarunas virzās uz priekšu. Un par brīvās tirniecības nolīgumu viss virzās uz priekšu. Tie, par to tiek diskutēts un ļoti daudz parlamentā mēs šajā tēmā varam sasniegt. Es patiešām vēlētos, lai šis ziņojums uh, kļūtu par dokumentu, ko gan Eiropas Savienībai uh, palīdzētu, gan arī Armēnijai palīdzētu turpināt reformu darbu, turpināt valsts reformas un stiprinātu Armēniju kā valsti. Protams, ka es apzinos, ka ir arī jūtīgi jautājumi, kurus mēs nedrīkstētu aizmirst. Tam mēs vienkārši nevaram apiet ar liekumu, piemēram, Kalnu Karabaha. Es devos uz turieni. Es biju Kalnu Karabahā, apzinos faktu, apzinos, kas tur notiek, kāda izskatās šis kopējais konteksts. Man ir zināms, kāda ir situācija. Bet es tomēr gribētu jūs lūgt, dāmas un kungi, lai jūs šo ziņojumu, kas uh, ir gatavots par asociācijas nolīgumu. Lūdzu, to nesaistiet tikai ar Kalnu Karabahas jautājumu. Esmu atklāts jūsu ieteikumiem, jūsu priekšlikumiem šajā jautājumā, bet es kā referents arī atsaukšos uz to, ka jautājums par Kalnu Karabahu, lai tas tiktu atbilstoši noformulēts lai Minskas grupas darbs arī varētu tikt atbalstīts. Un lai šeit mēs radītu dokumentu, kas uh, neatvēr Pandoras lādi atkal. Jo es vēlos uh, no tā izvairīties, lai būtu pārāk liela ietekme uz mana ziņojuma saturu. Protams, ka tā ir pirmā viedokļa apmaiņa, un tur vienmēr ir tā, ka pirmajā viedokļa apmaiņā referents vispirms uzklausa, ko saka dažādu politisko grupu pārstāvji, un tādēļ es negribētu savus izteikumus šeit pārāk plaši izvērst. Es esmu atvērts jūsu ieteikumiem, arī ēnu referentu ieteikumiem. Gribu rast kompromisus, lai mēs kopā varam strādāt pie tā, lai šis ziņojums, pie kura šodien darbu uzsākam, lai šis ziņojums par Armēniju būtu kopīgs, labs un objektīvs ziņojums kas arī parādītu Eiropas centienus Armēnijā, šos godīgos centienus, lai tos neaizmirstu, arī to, ka šajā valstī tomēr ir vajadzīgas arī vēl reformas. Sirsnieks, paldies, un esmu jūsu rīcībā. Paldies! Kovačev kungs. Sirsnieks, paldies! priekšēdētāji. Of, uh... Paldies, ka prezentējot šo ļoti objektīvo līdzsvaroto ziņojumu projektu. Pirmkārt, eh, pirms pieskaros asociācijas nolīguma tēmai, es gribētu izteikt vispārēju komentāru strādājot ar Azerbaidžānu vai Armēniju. Mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, nedot eh, papildus argumentus vienai vai e, otrai pusē, kas palīdzētu viņiem sasniegt savus politiskos mērķus, kas, diemžēl, notika ar vienu no iepriekšējiem parlamenta ziņojumiem. Runājot par G un H e, punktiem e, par šo iesaldēto konfliktu es piekrītu, bet es uzskatu, ka gā būtu kļūdaini runāt par to, kas attiecas uz visu Armēnijas teritoriju. Varbūt tas ir pārkopēts un nejauši ievietots no iepriekšējā ziņojumu neuzskatu, ka šī teksta daļa te iedarās. Piekrītu mm, kā punktu vispārējiem principam un noteikti atbalstu to, ka eh, grupai vajadzētu mēģināt atrast eh, apusē pieņemam risinājumu. Eh, viena tēma, kas te neparādās, kas ir saistīta ar asociācijas nolīkumu, Eh, ir eh, tas, ka nepieciešams brīvs eh, tirsniecības plašs nolīgums, kas, neuzskatu, var reāli darboties ar slēgtām robežām un ierobežotiem transporta sakariem. Es gribētu gan Turciju, gan Armēniju veicināt, vairāk gan Turciju, atvērt slēgto robežu. Es gribētu sveikt jauno eh, komisiju, eh, no komisijas puses kaimiņu attiecību jomā es uzskatu, ka eh, sarunās par asociācijas nolīguma noslēgšana Armēnija izdosies veiksmīgi, gūt mm, Eiropas Savienības atbalstu, un tāpat es gribētu arī sveikt Eiropas Savienības uh, vēlmi virzīties pret Eiropas Savienību, kas eh, parādās gan eh, Armēnijas valdībā, gan tautā. Tāpat man ir dažādi komentāri par nepieciešamību eh, atvērt brīvas, plašas tirsniecības zonas procesu un vīzu liberalizāciju. Es gribētu aicināt Armēniju pātrināt Romu statusa ratifikāciju un veikt papildus eh, pūliņus, apkarojot korupciju. Un visbeidzot, kas ir arī ļoti svarīgs jautājums, šogad notiks eh, jāraukās, kā notiks vēlēšanas mā, eh, mājā. Es ceru, ka tās būs demokrātiskas un godīgas un ka Armēnijai izdosies šo eksāmenu nokārtot labi. Paldies! Mirska kungs. Es. Eh, kolēģi, es esmu eh, Eņas zinotais no SND grupas. Tas ir rets gadījums, kad man, kā Eņas zinotājiem, gandrīz nav ko piebilst. Ziņojums ir sanācis profesionāls un skaidrs, lai nedotu pamatu strīdītiem paralēli ar ziņojumu ar Armēniju, gatavojas ziņojums ar Azerbaidžanu. Tas ir ļoti pareizi. Tāpēc gribu piebilst, ziņojumu gan par Armēniju, gan par Azerbaidžanu tikai vienu frāzi. Sarunas process par Karabaha problēmu jārīko iet <clears throat> intensīvāk, jo atbilst Armēnijai un Azerbaidžanas tautu interesēm. Taisnīgs un sva, uh, sastarpēji izdevīgs risinājums dot jaunu impulsu abiem valstīm ekonomikas atbalstai. Es pārliecināts, ka mums ir pienākums katalizēt sarunas procesu, piedalīties tajā. Beigās gribu atzīmēt zinotāju Tomašu Petru, Petru Porevu par labu veiktu darbu. Ja ene zinotājiem nav ko darīt, tas nozīmē, ka ziņojums ir veiksmīgs. Paldies! Lunāčeks kundze. Anke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Arī no manas puses gribētu teikt paldies par Embas kungam par ļoti tādu kodolīgu uh, ziņojumu. Tas ir mēģinās tā ļoti īsi rakstīt, bet arī ļoti svarīgas lietas tur iekļaus. Gribētu runāt divas lietas. Viena lieta. Jautājums arī varbūt sekretariātam. Uh, kādēļ termiņš ir tik ļoti īstlaicīgs grozījumiem? Tas jau parīt faktiski pēc divām dienām. Bet ziņojums ir tikai februāra beigās būs balsojums komitejā. Un kā jūs droši vien zināsiet, no 19. līdz 21. vai 22. februārim būs delegācija, afet delegācija, starp citu arī uz Azerbaidžānu un Armēniju. Es uzskatu, ka būtu labi un saprātīgi, ja vien būtu iespējams šo laiku grozījumiem varētu vēl drusku priekšpabīdiet vēlāk noteikti. Es zinu, ka sektorētam tas varbūt būs sarežģīti, bet uh, Varbūt, ka tu varētu nodrošināt vēl laiku, jo galīgais balsojums plenārsēdē vispār vēl būs tikai martā otrajā nedēļā. Varbūt, ka varētu citus termiņus noteikt, jo vienkārši tas būtu labi ir saprast, ja jau mēs uz turieni braucam, tad lai uz turieni varētu vismaz to iekļaut abos ziņojumos. Tas būtu mans lūgums eh, eh, gan abiem eh, referentiem, gan arī sekretariātam to mainīt. Es uzskatu, ka arī labi, ka šie abi ziņojumi iet paralēli. Un kā teica arī Kovāčiev kungs, šeit ir skaidri jāpasaka, ka lai šī attieksme būtu vienlīdzīga un lai nerastos problēmas, lai, ab, lai viņi nevarētu izmantot viens pret otru. Gribētu no savas puses eh, pieminēt pāris punktu, kur varbūt būtu vajadzīga grozījuma, kura arī Azerbaidžānā, par Azerbaidžānu līdzīgi teikšu. Svarīgi, ļoti svarīgi man ir, es gribētu pieminēt, ka uh, ir patiešām faktiska problēma ar faktu, ka abas valstis ir daļa no Austrum partnerības un arī Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikā, bet faktiski ir karstāvokļa viena ar otru. Es domāju, ka tas ir jāpasaka, jo arī mums sarunās ar uh, abām pusēm tas vienmēr sagādās problēmas. To mēs arī redzējām parlamentāriešu tikšanās ar Eironēs. Es domāju, ka uh, vajadzētu to kaut kādā veidā risināt. Uh, gribētu arī, lai būtu iekļauts kā asociācijas nolīgums ar tādu saturisku progresu būtu, lai būtu saistīts ar progresu sasniegšanu par Kalnu Karabahas konfliktu risināšanu. Jo tieši par Armēniju, un es gribētu arī pieteikt arī to, ka, lai būtu armijas karaspēka atsaukums no šī reģiona, kā jau teicu, ja mēs vienojamies ar šīm valstīm, ir jāpanāk arī progress miera politikā. Citi punkti, par kuriem vēlētos runāt, ir par to, kā rīkoties vēlēšanu jautājumā. Armēnija tieši būs vēlēšanas 2012. gada maijā. Es domāju, ka šeit mums visiem um, vajadzētu izmantot un aicināt visus politiskos spēkus, lai viņi patiešām uh, saņemtu piekļuvi plašasiņas līdzekļiem, lai tiešām būtu sagatavot labu vēlēšanu cīņa, kas attiecas uz cilvēktiesību aizstāvēšanu un daži aspekti par cilvēktiesību aspektu. Es domāju, ka būtu labi šeit arī iekļaut sekojošo un arī pa vidi vajadzētu. Ir arī viņiem eh, reģionālais vides centrs, bet es domāju, ka būtu svarīgāk arī šo sadarbību izmantot arī, lai stiprinātu vides cīņa par vidas aizsardzību, ne jau tikai eh, par Armēniju un Azerbaidžānu, bet arī visu šo reģionu. Ļoti daudz kaut kas tur ir jādara. Un kaut arī tur ir eh, konflikts, eh, kara konflikts, bet tomēr vidas jautājumus nevajadzētu aizmirst. Un gaidīt, kamēr konflikts kaut kad atrisināsies. Tas ir jādara saulēcīgi. Tātad es domāju, ka še... jā, un vēl kaut ko Kovāčev kungs pieminēja arī G punktu. Tur ir norādīts, proti, ka uz visu Armēnijas teritoriju gribētu šeit grozījumu ieviest, proti, lai šo papildu eh, palīgteikumu izlaist un vienkārši norādīt uz UNO hartu, uz Helsinku nolīkumu un uh, uh, Eiropas uh, drošības un sadarbības organizācijas principiem, jo citādi to var pārprast šo punktu. Es domāju, tas būtu labi viens aspekts, ko es eh, par abiem ziņojumiem uzskatu. Mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu kritizēt, proti, kā abās valstīs ir eh, ļoti liela bruņošanās. Arī tas nenāk par labu labām kaimiņa attiecībām, kā tā īstenībā ir paredzēta Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikā. Es domāju, arī par to vajadzētu šeit runāt. Un vēl viens punkts. Kā zaļā, es to teikšu, to jūs arī sapratīsiet, ka mēs norādi uz atomu spēkstacijas, mēs, mēs šo spēkstacijas slēgšanu arī vēlamies, lai tā tik pieminēta. Paldies, un es arī priecājos uh, par uh, nākamajām diskusijām. Grozījums iznieks, paldies, priekšsēd Alakī kungs. Thank you. Uh, this is a... Paldies. Šīs ir uh, sākotnējas pārunas par diviem nolīgumiem, un es ļoti novērtēju. Uh, priekšlikumu šos abus eh, nolīgumus izskatīt kopā. Tāpat arī novērtē eh, referente paveikto darbu, uzskata, ka tas ir līdzsvarots un balstās uz labiem nolūkiem. Bet es arī piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mēs nevaram ignorēt Kalnu Karabahas konfliktu. Runājot par Eiropas Savienības eh, asociācijas nolīgumiem ar šīm divām valstīm. Kaut kādā veidā mums ir jācenšas dot savu ieguldījumu problēmas risināšanā un e, spēlēt lomu, ko varam paveikt. Lai arī es neatbalstu noteikumu izstrādāšanu visos gadījumos, šai gadījumā tomēr es uzskatu, ka ir saikne starp šiem, šīm divām asociācijām un virzību pretim Kalnu Kala, Karabahas konflikta risinājumam. Ja mēs eh, to varētu veicināt, mums tas būtu jādara. It īpaši ņemot vērā eh, eh, jau paveikto ziņojumā par Eiropas Savienības stratēģiju Dienvidu Kaukāzu reģionam, ko pieņemām pagājušajā gadā. Un arī um, oše, uh, grupa un uh, ANO rezolūcijas. Mans priekšlikums nav grozījums, bet ir tāds kā pirms grozījuma priekšlikums, bet es aicināšu vēl, lai man kolēģi par to izsakās. Ir saiknes starp šiem diviem nolīgumiem ar trim aspektiem. Uzticēšanās pasākumu veicināšanu kontaktos starp šīm divām valstīm armēņu karaspēka atsaukšanu no Azerbaidžānas okupētās teritorijas Kalnu Karabahas un patiesas daudz um, tautiskas miera uzturētā spēku ieviešanu šeit teritorijā. Vēl ar kolēģiem apspriežam sociālistu grupā šo te, šīs tēmas, un es ļoti priecātos, lai mūsu uh, grupas un arī citu grupu kolēģi izteiktu viedokļus par šo, tā teikt, grozījuma priekšlikumu. Paldies, Landsbergi kungs. Paldies. Man ir viens jautājums un divi komentāri. Armēnijas republikas politika tagad var kontrolēt eh, eh, visus eh, izmeklēšanas organizācijas, bet šķiet, ka pati policija ir kļūst nekontrolējama pēc tam, kad iekšlietu ministrija tika likvidēta. Tas mans jautājums referentu kungam. Kas kontrolē kontrolētājus? Eh, kas eh, ir atbildīgs par Armēnijas eh, policiju un tās ietekmi uz visām izmeklēšanas komandām. Tad vispārīgāks dabas komentārs. Centieni izvairīties no skaidras nostājas vai kādas nostājas ieņemšana attiecībā uz šo iesaldēto uh, karu, eh, okupējot eh, kaimiņu valsts eh, teritoriju. Šādu nostāju es nevaru pieņemt. Esmu izstrādājis grozījums, lai vismaz norādītu, ka pastāv problēma un ka mums Eiropas parlamentam Uh, vajadzētu atzīt uh, problēmu, lai nenonāk kaunpilnā situācijā. Otrais komentārs uh, - tas, ka mēs kopā skaitām, div, skatām divus vai pat trīs Dienvidu Kaukāzu valstu asociāciju nolīgumus, un šāda situācija ir kā izsmalcināts slasts, kā visas tās varētu nobloķēt, bloķējot tikai vienu lai neviens nevarētu iet uz priekšu. Izvairīsimies no šādas situācijas. Paldies! Thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Kirilova kungs. Kā jau iepriekšējie kolēģi norādīja, ir eh, labi eh, abu šos nolīgumus skatīt paralēli. ir labi izstrādātām e, kopīgu pieeju, tāpat laikā koncentrējoties uz mūsu mērķiem. Un mērķis, mūsuprāt, ir aktīvāka Eiropas Savienības iesaistīšanās reģionā. E, Lielās strateģiskās e, Eiropas Savienības intereses šai reģionā ir panākt stabilu reģionu, kas attīstās. Es nezinu, vai kolēģi pamanīja, paziņojumu, eh, ko komisija pagājuši gadu eh, izplatīja, kurā ir norādīts, ka ilgstošie konflikti, kas ietekmē vairākas valsts, eh, tā skaitā Dienvidu Kaukās reģionā, ir nopietnas drošības izaicinājums visam reģionam. Un Eiropas Savienības ģeopolitiskās intereses arī to turpina ietekmēt šajā reģionā pastāvošā nestabilitāte. Lai arī kopumā ziņojums man šķiet līdzsvarots un gribu referentu par to uzteikt, gribu tomēr norādīt, ka mēs nevaram vienkārši aizvērt acis un ignorēt ieilgušo konfliktu, kas drīz, eh, nu jau būs 20 gadi kā pastāv. Mums ir jāuzņems atbildība. Es domāju, ka drīz gaidāmā misija, e, mūsu komitejas e, vizīte gan uz Azerbaidžānu, gan Armēniju ir ļoti laba doma, jo arī mūsu parlaments nedrīkst e, palikt kā malā stāvētājs. Arī mums ir jāpanāk lielāka uzticēšanās, mums ir jārunā ar mūsu kolēģiem, politiķiem šais valstīs, jāiesaistās ar viņiem konstruktīvās diskusijās. Zināmā mērā Eh, paturpinot Reitleru kunga domu, mums vajadzētu sasaistīt šo procesu ar kopējo izvērtējumu, ko veicam Armēnijā un Azerbaidžānā, domājot par nākotnes iesaistīšanos un to asociāciju ar Eiropas Savienību. Mums ir jārūkojas ļoti piesardzīgi to darot. Rēģējot uz um, pārējām domām, kas paustas ziņojumā, es piekrītu, mums ir jākoncentrējas uz abām um, valstīm uh, un jāpanāk, lai pirmo reizi tiktu noturētas reģionā tiešām godīgas atklātas vēlēšanas. Un tā kā Armēnijā jau ir drīz gaidāmas vēlēšanas, tad mūsu komitejai AFET vajadzētu uh, tās paturēt uzmanības lokā. Pēdējo reizi Armēnijā Eh, kad biju, dzirdēju gan no valdības, gan no Armēnijas pat prezidenta eh, solījumus eh, labi sagatavoties vēlēšanām, garantēt, ka tās notiek godīgi, atklāti, un domāju, ka mums vajadzētu pat vēl vairāk pievērst uzmanību tehniskai palīdzībai, ko varam sniegt šīm valstīm. Mums vajadzētu tehnisko palīdzību garantēt kopā arī ar citām uh, sadarbības organizācijām, kā Eiropas drošības un sadarbības organizācija un Eiropas padomu. Paldies! Sirsnieks, paldies! Thank you, Chair. I don't want to repeat. Paldies, priekšsēdētāji, negribu atkārtot kolēģi teikto, šķiet, ka pastāv komitejā vispārēja vienprātība arī ēnu referentu vidū eh, par to, ka ziņojums ir veiksmīgi izstrādāts. Gribēju tikai norādīt, saka Vigēņina kungs, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar šo domu, ka ir jāskata eh, kopā jautājums par Kalnu eh, Karabahu ar jautājumu par asociācijas nolīgumiem. Es piekrītu, ka ir jāspēr soļus šai virzienā, bet neiesim tomēr par tālu. Uh, ka uh, parakstīsim nolīgumu tikai tad, kad tiks atrisināta uh, Kalnu Karabahs uh, pro, konflikts, jo tas varētu visu procesu nobloķēt un mums te jārīkojas drīzāk uzmanīgi un jāpanāk līdzsvars. Es domāju, ka šīm abām valstīm un uh, vispārējai situācijas Dienvidu Kauhāzā būtu labāk mums turpināt darbu pie šiem diviem nolīgumiem un censties panākot mm, attīstību šai jautājumā ievies šais valstīs, tā teikt, lielāku Eiropas Savienības perspektīvu. Tāpat laikā jāaptur prātā, ka pagaidām e, šis jautājums šķiet, ka Armēniju vairāk interesē, kura visai ātri virzās sarunās uz priekšu, un no otras puses ar Azerbaidžānai e, nav tik liela entuziasma līmeņa. Ja Un strādāt ar šīm divām valstīm mums ir jāņem vērā arī šīs atšķirības. Un visbeidzot, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka šī gada mūsu komitejas eh, pirmā oficiālā vizīte būs tieši uz Armēniju un Azerbaidžānu, un domāju, ka varbūt mums vajadzētu vēl atstāt laiku papildus grozījumiem, kas palīdzēs mums rūpīgi izpētīt, kā runāt caur mūsu grozījumiem saistībā ar Kalnu Karabahas problēmu. Ceru, ka šos grozījumus varēsim iesniegt ar vismaz galveno politisko grupu eh, parakstiem, lai izsūtītu spēcīgu politisku signālu. Un februāra beigās viena no Ernesta komitejām tiksies Armēnijā. Tas notiks uzreiz pēc tam, kad eh, mūsu komiteja būs devusies vizītē. Uh, uz šo valsti, un no vienas puses tas palīdzēs eh, manis minētajiem jautājumiem, bet tāpat laikā mūsu komitejas vizīte Azerbaidžānā, Armēnijā eh, un eh, tik, kom, tikšanās Jerevānā ļaus papildus apspriest šos jautājumus. Paldies! Dankeschön, Herr Präsident! Paldies, priekšsēdētāji! Es pievienojos visiem uh, kolēģiem, kuri uzskata, ka būtu nepieciešams abus šos ziņojumus izskatīt kopā, un es īsti nesaprotu, kādēļ mēs neizskatām uh, šobrīd arī ziņojumu par Azerbaidžānu, tad mēs varētu abus šos ziņojumus diskutēt kopā. Un, bet de facto tā jau tas notiek, un es arī tā darīšu. Kas ir kopīgs abos ziņojumos, ir tas, ka abām valstīm ir Eiropas perspektīva, gan Armēnijai, gan Azerbaidžānai, un tas ir mūsu interesēs. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt stabilitāti un labklājību visā šajā reģionā. Domāju, ka visi tam piekritīs. Un tomēr uh, mm, jautājums par to, vai tad ir jābūt tik piesardzīgam, kad mēs runājam par, zie, par Kalnu Karabahu. Šī problēma ir tik uh, sena un visiem zināma, un tādēļ mums nevajadzētu baidīties skaidri runāt par Kalnu Karabahu šajos ziņojumos, jo mēs esam uh, deputāti, mēs jau neesam diplomāti, un pretējā gadījumā mēs nekādu risinājumu nepanāksim, ja mēs tā atklāti nerunāsim. Mums nevajag būt tik piesardzīgiem, varbūt ir jābū, jāizsākās piesardzīgi, bet tomēr tam vēstījumam ir jābūt ļoti skaidram un nepārprotamam. Mēs uh, ne, nepietiek, ka mēs tikai atbalstām uh, Minskas grupu, jā, mēs atbalstām, bet tā neko līdz šim nav panākusi, un Minskas grupai, manuprāt, nav pietiekamie instrumenti tās rīcībā, lai tā varētu atrisināt tik sarežģītu politisku problēmu. Uh, manuprāt, ja mēs tikai norādām, ka šī problēma, šo problēmu risina Minskas grupa, uh, tad uh, mēs uh, zināmā mērā zaudējam ticamību. Manuprāt, ir daži punkti, no kuriem nevajadzētu izvairīties un lietas, uh, kas jāsaka pirmkārt jārunā par bēgļu tiesībām atgriezties savās mājās. Tās ir vispār atzītas cilvēka tiesības, tās attiecas uz arī uz bēgļiem, kas ir aizbēguši no uh, Kalnu Karabahas, tas ir sakāms gan par Azerbaidžāņiem, gan arī par armēņiem, kas savulaik bija spiesti bēgt no Bakū. Un uh, šie jautājumi mums kā deputātiem ir jāuzsver Tāpat mums ir jāuzsver uh, Ziem, uh, Kalnu Karabahas problēmas risinājuma uh, starptautisko tiesību garā. Nav citu iespēju, kā risināt šo problēmu, balstoties uz starptautiskajām tiesībām, un tāpat ir jāizveda karaspēks no nelikumīgi okupētajām teritorijām. Un man tā pietrūkšai ziņojumā. Manuprāt, mums būtu jāieteic mūsu armēņu draugiem, ja mēs vēlam viņiem labu. Krievijas militārā klātbūtne Armēnijā e, tikai sarežģīja šo problēmu, un tā arī negatīvi ietekmē Armēnijas pozīcijas. Paldies! Sirsnieks, paldies, kolēģi kungs. E, Tagad referents. Parēmbas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Teikšu paldies arī visiem kolēģiem, kuri izteicās šajā jautājumā par manu ziņojumu. Esmu pateicīgs par uh, komentāriem. Gribētu pieskarties uh, dažiem punktiem. Lunāčiekas kundze, es jums piekrītu. arī Kovāčev kungam piekrītu par G punktu. Tur esam grozījumu sagatavojis, esmu pilnībā piekrītu jums, ka mums jāiet šādā virzienā. Pilnībā piekrītu arī tām, kad jūs runājat par Turcijas armēnijas robežu. Man arī tur ir grozījums jāsagatavo, lai novērstu visas šaubas, ko pieminēja deputāts, lai tas būtu attiecīgi ziņojumā noformulēts. Tagad par Landsbaiģu kungu teikto. Sirsnieks paldies par sniegto informāciju. Tas viss ir jāpārbauda. Kopumā ir jāizpēta par struktūru institūciju reformām. Jā, par to es runāju. Šie argumenti un informācija, kur jūs pieminējāt, patiešām tas ir jāpārbauda. Es apsolu, kā es to veikšu kā pirmo uzdevumu to pārbaudīšu kā referents. Tālāk par Kalnu Karabahu. Es zinu visus šos argumentus, es tos visus varu labi saprast. Īpaši jautājumā par to, ka mums vajadzētu vairāk aktīvāk rīkoties, runāt atklātus vārdus, bet ticiet man, es kādu laiku jau esmu bijis šajā reģionā, es biju Armēnijā. un um, spiediens ir ļoti augsts, un arī emocijas sit augstu vilni. Tādēļ es domāju, ka par šo jautājumu tur jābūt ļoti piesardzīgiem arī par kooperācijas nolīgumu, sadarbības nolīgumu. To viss ir ļoti, ļoti piesardzīgi jāformulē, jo man nav tāds iespējas, ka mēs, kā Eiropas parlaments, būtu spējīgi atrisināt šo konfliktu. Mēs, kā Eiropas parlaments, šajā ziņojumā, manuprāt, varam atklāt un godīgi aprakstīt šo konfliktu. Mēs varam kaut ko ieteikt, kas attiec uz nākamajiem soļiem, kas būtu jāspēr, bet es domāju, ka būtu ļoti sarežģīti mums atrisināt šo konfliktu. Saprotiet mani. Tas ir ziņojums par Armēniju. Protams, ka nevar vienkārši nepieminēt Kalnu Karabahu. Uh, jau ņemot vērā tematu, bet es eh, arī balstos uz ēnu referentu pozīciju tik tā, ka mums ļoti precīzi, ļoti piesardzīgi jāformulē, patiešām jāatrod tādi izteikumi, kas ļoti atklāti apraksta situāciju Kalnkarbahā. Esmu gatavs tam, labprāt to darīšu, bet gribētu lūgt arī, ļoti gribētu lūgt jūs, lai mēs to visu neaprobežotu uh, tikai uz konfliktu kā un Karabahā, jo ir jau ļoti daudz citi jautājumi, kas ir jāiekļau ziņojumā. Vēl viena lieta. Daudzi punkti, kas ir jūtīgi ziņojumā, un arī informācija, kas ir iekļauta ziņojumā. Tā visa galvenais mērķis ir objektīvi atspoguļot situāciju Armēnijā, aprakstīt to, kādus centienus šī valsts veids kā tā vēlas darboties Eiropā un uh, kā tiek izpildīt kritēriji, kas pamatojas uz Eiropas normām. Es vēlētos, lai šī ziņojums sniegt ieguldījumu un skaidri parādītu, kādus centienus Eiropas Savienība veids iepratī Armēnijai. Es domāju, ka mēs esam gatavi to attiecīgi noformulēt. Es ļoti ceru, ka Uh, ka mēs uh, tikšanās uh, laikā ar ēnu referētiem daudz ko varēsim noskaidrot. Esmu atklāts visiem ierosinājumiem, visiem ieteikumiem, kas jūs prāt šo ziņojumu varētu uzlabot. Lai mēs par to arī varētu balsot tādā pārliecībā, ka esam izdarījuši visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai šis ziņojums kļūtu par labu ziņojumu, kas abām pusēm kāpotu proti gan Armēnijai, gan Eiropas Savienībai. Tas būs viss no manas puses. Iznieks paldies par uzmanību. Ansberģ kungs lūdzu. Little remark. Wendy is a... Jā. E, kad e, protams, ir daudz runāts par e, centieniem, lielu progresu Eiropas standartiem. Es gribu norādīt, ka pēc prezidenta tikšanās Kazaņā uh, prezidents Medvēģevs teica, ka Armēnijā ir ļoti labas attiecības ar Krieviju, bet uh, jāsaka, 80% Armēnijas rūpniecības pieder vai nu Krie Krievijas valstī, un tas tiešām ir izcils progress, un, un var jābūt, ka mēs to tā arī varam vērtēt. Herzlichen Dank, da kann man aus. Sirsnīgs paldies, bet arī pretējo secinājumu tā visu var izdarīt. To mēs nākamais debatēs vēl redzēsim. Es arī esmu dzirdējis, ka vairāk kolēģi grozījumu dēļ jautāja pa termiņu, viņi jautāja. Jā, tas patiešām bija prātīgs ieteikums, ka mēs šo ziņojumus, tas ir Armēnija un Azerbaidžāna, varētu pārēt uz aprīļa sanāksmi. Un 28. februāris būtu grozījuma iesniegšanas eh, termiņš pēc delegācijas ceļojuma. Tad 28. 22. martā būtu afekta sanāksme. Jā, es domāju, ka, nu jā, tas šim ceļojumam varbūt patiešām tas būtu bijis par agru, un tas bija ļoti labs priekšlikums. Vai jūs piekrītat, ka mēs mainīsim šo laika grafiku? Jā, jūs piekritāt, Sižnieks, paldies! Tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, proti Anelī Jetemekī ziņojums. Sirsnieks paldies par to, ka jūs šo ziņojumu sagatavojat par Azerbaidžānas asociācijas normu. Tā ir jums vārds. Puhemies, puhejohtaja. Paldies, priekšsādātāji. Azerbaidžāna nesen ir uh, izpelnījusies plašsaziņas uh, līdzekļu uzmanību. Nedēļas nogalē notika Davosas tikšanās, un uh, šajā sanāksmē tika runāts, ka Azerbaidžānas ekonomika strauji attīstās, un šī valsts ir ļoti interesanta rietumiem. Uh, Uh, naftas ieguves uh, nozares attīstība ir 8% gadā, pārējā ekonomikā pieaug par 11% gadā. Tātad šie pieauguma tempi ir straujāk nekā pie mums, un uh, reitinga aģentūras, kreditreitinga aģentūras ir paaugstinājuši šās valsts reitingu, kas ir pretēji tam, ko mēs piedzīvojam Eiropā. Līdz ar to pilnīgi dabiski, ka uh, Eiropas Savienība veda uh, sarunas par asociācijas nolīgumu ar šo valsti. Mūs uh, interesē energoresursi, kas ir šai valstī. Mums, mēs esam arī devušies uz šo valsti, um, vizīte un runājuši par šiem jautājumiem, runājuši ar komisāru Kalasu. Mums ir kopīgas intereses ar Azerbaidžānu, mums ir nepieciešams uzticams uh, energoresursu piegādātājs, un Azerbaidžāna ir ieinteresēta jaunos noieta tirgos šobrīd uh, viena daļa no asociācijas nolīguma ir paredzēta uh, kā enerģētikas nolīgums. Līdz ar to mēs Protams, uh, jānorāda, ka Davosā tika runāts ne tikai par ekonomikas attīstību, bet arī par cilvēku tiesībām un demokrātiju, kā mēs uh, visi labi zinām, šajās jomās Azerbaidžānā vēl ir daudz darāmā. Daži pasākumi jau ir veikti attiecībā uz preses un izteiksmes brīvību, bet jādara ir vēl daudz vairāk. Runājot par opozīciju un nevalstiskajām organizācijām, Uh, būtu jānodrošina lielākas iespējas darboties šīm organizācijām, darboties um, opozīcijai, kā tas ir demokrātiskā valstī. Tāpat jānodrošina uh, pārliecības brīvība un uh, izteiksmes brīvība Azerbaidžānas pilsoņiem. Eiropas Savienībai tas ir jāpatur prātā un jārūpējas, lai ra tiktu rasti risinājumi arī šajā jomā Azerbaidžānā. Priekšsēdētāji, es uh, zināmā mērā komentēšu arī tos uh, izteikumus, kas izskanēja debatēs par Armēniju, kam bija veltīts iepriekšējais ziņojums. Uh, Protams, nopietna problēma ir Kalnu Karabaha. Tiešām ir jā, kritiski jāvērtē Minskas grupas darbs, jo nekas reāls nav sasniegts līdz šim. Uh, parlamentam šī problēma ir jārisina, bet mums ir jāpatur prātā, ka Minskas grupā Eiropas Savienība nav pārstāvēta. Tur darbojas Francija, Krievija un ASV, bet Eiropas Savienība kā tāda nav pārstāvēta šai grupā. Un, manuprāt, tas ir diezgan dīvaini. Kalnu Karabaha. Uh, ir tāds konflikts, kam būtu jārod risinājums. Un es piekrītu Porēbas kungam, uh, iepriekšējiem referentam par to, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā jomā. Mēs, mums parlamentā ir jādomā par to, uh, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma, meklējot uh, Kalnu Karabahas konfliktu risinājumu. Eiropas Savienība nekad nav piedalījusies uh, šīs problēmas risināšanā, un tas uh, mums rāda nopietnas sarežģījumus, un mums jādomā, kā tos pārvarēt. Es piekrītu tam, kas tika teikts, ka mēs varētu atvērt Pandoras lādi, un šādus jautājumus arī ir grūti atrisināt ar balsojumu, jo mēs esam sadalīti gandrīz uz pusēm. Un neviena puse arī nevēlas piekāpties otrai pusei. Uh, Tas mums ir jāatzīst un jāatzīst arī, ka Eiropas Savienība līdz šim ir stāvējusi tā kā malā šai procesā. Lunačeks kundze uh, pieminēja to, kā mums vajadzētu kritiski vērtēt bruņošanās sacensību, kas notiek starp abām valstīm. Uh, ir, ir taisnība, ka daudz resursu ir ieguldīts ieroču iepirkumos, un tas neko pozitīvu nav devis uh, tautas attīstībai. Kirīlova kungs, Kovačev kungs uh, arī pieminēja Kalnu Karabahas problēmu. Protams, manuprāt, jāatzīst, ka tiešām pieejai jābūt ir ļoti izsvērtai, piesardzīgai un jādomā par to, kāda uh, ir bijusi Eiropas Savienības loma līdz šim. Nevar teikt, ka Eiropas Savienība un Azerbaidžāna ir pilnīgi līdztiesīgi sarunu partneri, bet tai pašā laikā mēs nevaram uh, skatīties uz šo valsti no augšas un viņus pamācīt, uh, kā, kā rīkoties, jo Azerbaidžāna ir suverēna valsts. To mēs nedrīkstam aizmirst. protams, jāatzīst, ka tomēr mēs, mums nav pilnībā vienota vērtību sistēma, jo ir nopietni trūkumi cilvēktiesību jomā Azerbaidžānā. Un jānorāda komisijai, ka šobrīd parlaments neatbalsta, nenoraida šo ierosināto asociācijas nolīgumu. Uh, bet mēs katru, katrā gadījumā vēlēsimies saņemt papildu informāciju, lai varētu sniegt savu atzinumu par šo jautājumu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mm. Manuprāt, Krīlo kungs, mēs, uh, protams, apspriežām šo konfliktu situāciju, un es uh, vēlētos pateikties referentei par ļoti līdzsvaroto pieju. Tomēr, ja mēs palūkojamies uz Eiropas Savienības lomu pēdējo gadu laikā, tad tomēr ir zināms uh, progress sasniegts. Mēs neesam tikai tādi, ka. Kā guloša princese, mēs jau kļūstam nedaudz aktīvāki. Protams, ir labi arī, ka Krievija iesaistās, ka Medvēģekungs uh, rīko šīs gadskārtējās tikšanās, bet kur tad esam mēs? Notiek tikai tikšanās, nekādu rezultātu nav. Un uh, komisija ir sagatavojusi jaunu dokumentu par to, ka komisija ir gatava nodrošināt aktīvāku pie Eiropas Savienības piedalīšanos tajos formos, kur tā nav pārstāvēta. Līdz ar to mums e, nevajadzētu stāvēt malā, mums vajadzētu atbalstīt uzticības veidošanas pasākumus, uh, un tā pašā laikā mums ir jābūt objektīviem, lai nerastos iespējas, ka mēs atbalstam vienu pusi vairāk nekā otru pusi. Mums ir jābalstās uz starptautisko tiesību normām. Abu valstu interesēs ir izbēgt šo konfliktu. Un tas ir arī visu pārējo interesēs, pat Krievijas uh, interesēs runājot par tālāku nākotni, pat ja varbūt šobrīd tas tā gluži nav. Tāpat uh, ir ļoti uh, svarīgi domāt par enerģetikas jautājumiem. Nabuko vēl nav pabeigts. Un tādēļ mēs esam ieinteresēti izmantot arī visus šos enerģētikas koridorus mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Makovē kundze. Thank you. Paldies! Sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām ir ļoti svarīgs aspekts gan eh, Azerbaidžānai, gan kopumā tas eh, politikai. Eh, ja Eh, kopš eh, Azerbaidžāna ieguvas suverenitātu un neatkarību 90. gados. Sadarbība ar Eiropas Savienību Azerbaidžānai nozīmē augstākus dzīves standarts pilsoņiem, ekonomikas attīstību eh, un uzlabošanos valsts administrācijā un tiesu sistēmā. Šodien, kā uzklausījām, Azerbaidžāna ir ekonomika, kas ātri attīstās nevien Dienvidu Kaukās, bet visas pasaules kontekstā. Kopš 2004. gada par 300% ekonomika ir pieaugusi galvenokārt naftas un gāzes gāzes sektorā. Azerbaidžāna spēlē ļoti svarīgu lomu e, energo e, piegāžu diversifikācijā piegādēs Eiropai. No otras puses, e, vēl paveicamo darbu sarakstā iezīmēs vairāk izaicinājumu īpaši attiecībā uz tiesu sistēmu un cīņu pret korupciju. Ir arī dažas citas tēmas, kuras gribētu piesaukt. Joprojām daudz, kas jāpaveic lai izveidotu pārliecinošu uh, uh, sistēmu, kā tiek izvēlēti tiesneši un prokurori valstī, balstoties uz caurskatāmiem un godīgiem kritērijiem. Valstī arī jāpastiprina uh, apsūdzējumu un uh, prokuratūras darbi, darba uh, caurskatāmību, lai visi varētu novērot attīstību un lai sabiedrības uzticēšanās Eh, augtu. Eh, va korupcijas gadījumi valstī ir jāizskata tiesās. Un daudz kas arī jāuzlabo eh, valsts tēriņu un politisko pārtīju finansējumā. Tiesu sistēmas pārmaiņas un cīņa pret korupciju ir tik svarīgs, ka, ņemot vērā pēdējo 20 gadu pieredzi, ir vieglāk panākt eh, tirgus eh, ekonomiku un tās likumu ievērošanu nekā mainīt tiesu sistēmu, kas joprojām saglabājas visgrūtākais izaicinājums. Starptautiskā līmenī eh, Azerbaidžāna ir kļuvusi par nepastāvīgo biedru 2012.13. gadā um, drošības sadarbības organizācijā. Es ceru, ka Tas palīdzēs veicināt mieru un stabilitāti šai valstī. Par Kalnu Karabahu. Joprojām tas ir nopietnas šķēršlis eh, mieram un eh, labklājībai Dienvidu Kaukāzu reģionā, un tas ir izaicinājums arī drošībai un stabilitātei visā Eiropā. Konflikts ir jāatrisina. Tāpat kā iepriekšējie kolēģis uzskata, ka tas ir jādara balstoties uz eh, starptautiskajiem likumiem. Tāpat es atbalstu eh, konfidences celšanas pasākumus, bet tie darbosies tikai tad, ja visi iesaistītās puses darbosies eh, labticīgi un eh, pildīs dotos solījumus. Paldies! Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Lunāčeks kundze, sirsnīgs paldies priekšsēdētāji. Arī es gribēju teikt paldies Ietemekie kundzei par uh, projektu un paldies arī par to, ko viņi pieminēja arī tagad prezentācijā. Pirmkārt norāde uz uh, lielu ekonomisko izaugsmi un uh, uz ieņēmumiem pamatoties uz augstajām naftas un gāzes cenām. Un Azerbaidžāna ir eh, ļoti spēcīgs ekonomiskais faktors eh, reģionā, bet, protams, ir jānorāda arī uz deficītiem, uz trūkumiem eh, cilvēktiesību jomā un demokrātijas jomā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo viena lieta bez otras to nevajadzētu aplūkot. Es domāju, man tāds iespējas, ka Davosā galvenokārt tika runāts par lielu ekonomisko izaugsmu un lielo IKP, bet ne citus faktorus pieminēja. Principā es gribētu šeit par jautājumu par asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu izteikt vairākus komentārus, jo man tāds iespējas, ka pretēji Armēnijai Azerbaidžānas valdība it kā netika intensīvi ved sarunas. Un nevienmēr viņi parāda gatavību vai vēlmi uh, aktīvi rīkoties, jo drīzāk tas viss ir ar saukli ekonomiski mums Eiropas Savienība nav vajadzīga. Un varbūt, ka arī nav tik svarīgi saņemt šo nolīkumu, panākt to. Drīzāk tāds iespējas, ka šeit runa ir par to, ka daži saka, nav vienkārši ir jāturpina ar partnerības un, un sadarbības nolīkumu, neiet tālāk. Šeit ir atšķirības abu valdību pieejā sarunām. Es domāju, ka mums tas ir jāpieņem zināšanai, vai arī jāsaskat, ka tas ir faktors, ko es domāju, ka mūsu sarunās to vajadzētu ņemt vērā. Par punktiem pieminēšu tos, kurus es pieminēju pirms tam arī jau par Armēniju, pavisam īsi arī tagad. Līdzīgi, kā jau es pirms tam teicu, ja valsts ir austrumu partnerības dalībniece un kaimiņattiecību dalībnieks. No parlamenta puses mums vajadzētu skaidri pateikt, ka ir jābūt gan atbruņošanās pasākumiem, gan arī progresam sarunās par Kalnu Karabahu. Un es domāju, ka mums šīs lietas ir skaidri jānosāca vārdā, jo galu galā mēs eh, partnerattiecību ietvaros esam šeit saistīti, mēs arī saskatām šo konfliktu, tādēļ ir arī saprātīgi, ka mēs kā parlaments šeit rīkotos aktīvi. vēlos eh, norādīt arī uz pāris citiem punktiem. 2010. gada vēlēšanas Eiropas drošības un sadarbības organizācija eh, sniedz vairākus ieteikumus, ko nākotnē varētu uzlabot, un es domāju, ka arī uz to mums vajadzētu atsaukties, lai šie ieteikumi tiktu īstenoti. Citi punkti arī vēl, es domāju, ka mēs to arī jau citās jomās pieminējām, kur mēs esam strādājuši par Azerbaidžānu. Tur arī dažādu politisko grupu vidū nebija vienāds viedoklis, bet tomēr gribētu teikt, ka, piemēram, parlamentāriešu Eiro, padoms iepašais uh, eh, uh, eh, sūtnis uh, un uh, politiskajiem par politiskajiem iešplocītājiem, viņi nedrīkstēja doties uz Azerbaidžānu. Es domāju, ka mums vajadzētu no parlamenta puses atbalstīt, jo ir personas, kas ir ieslodzītas, un, manuprāt, uh, Eh, ne tikai mana viedokļa, eh, man, ne tikai mans viedoklis tāds, ka viņi politisko motīvu dēļ ir ieslodzīti cietumos. Varbūt, ka tas nav arī tā ziņojumā, bet tomēr vajadzētu padomāt arī par to, par, un tikai nesmējieties, kā Eiropas uh, Eirovizijas uh, festivāls, kas mājā notiks Azerbaidžānā. Jūs zināt, ka Azerbaidžāna pagājušajā gadu uzvarēja Eiroviziju. Uh, Es domāju, ka to arī var izmantot, lai šajā jomā panāktu atvērtību par cilvēktiesību jautājumiem un izdarīt spiedienu uz valdību, jo viņi vēlas, lai viņus uzskata par modernu atklātu valsti. Nu jā, es eh, par to, protams, neiesniešu grozījumu, bet es domāju, ka to varētu padomāt. Šie dažādi cilvēktiesību jautājumi, atbruņošanos es jau pieminēju. Kas man šķiet vēl svarīgs jautājums ir, ka. Kā Būtu būtiski, lai Eiropas Savienība arī atbalsta un rehabilitācijas programmas arī šajos apstrīdētajos apgabalos arī varētu īstenot. Zinu, ka Azerbaidžāns valdība bieži vien uh, uh, uzskata, ka mēs no Eiropas Savienības puses atzīsim viņa politiku, bet es domāju, ka iedzīvotāju situācijas dēļ vajadzētu sniegt atbalstu. Viens punkts, kur es par abiem, gan par Armēniju, gan Azerbaidžānu gribētu ieviest, proti par konvencija pret uh, personu mīnām. Vajadzētu šeit pieminēt, lai abas valstis šeit uh, rīkotos, jo es domāju, ka mīnas vēl var atrast abās šajos reģionos. Mums būs arī vēl otrās debats. Nu jā, tas gan ir tagad tāds paraugs. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts svarīgs. Mums vēl būs arī referents ar atzinumu. Par procedūru mēs jau runājam. Lūdzu, runājiet tagad īsi jo, kad būs grozījumi, būs arī uh, komandējums uz uh, šo reģionu, tad vēl arī būs laiks runāt par visiem šiem jautājumiem. Tagad referenta kungam vārds. Kundzei. Kiitoksia. Oh. Täällä, täällä. Anneli. Jā, Annelies kļūdījos, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Uh. Jā, nu paldies. Paldies, kolēģi, par uh, komentāriem. Tie bija ļoti vērtīgi un interesanti. Un, kad saņemšu grozījumus, darīšu visu, kas manos spēkos, lai ziņojumu izstrā... panāktu, ka tas kļūtu līdzsvarotāks. Gaidīšu grozījumus. Paldies! Es zinu, ka sievietes vienmēr ir precīzāk un īsāk runā, un tas tagad bija pierādījums tam. Lūdzu, tagad visus iziet ārā no zāles, kuram nav tiesības šeit uzturēties. Tagad mums būs sanāksme aizslēgtām durvīm. Īsts pārtraukums.